Vakar eh, priekšsarētājs eh, paziņoja par diviem 130. Eh, punkta, 130. pānta, 3. punkta un 191. pānta interpretācijām, kā to ierosina Konstitucionālo lietu komiteja. Saskaņā ar 226. pāntu tā kā pret šīm interpretācijām nav saņemti iebildumi, Ar to šīs interpretācijas tiek uzskatīts par apstiprinātām. Tāds bija tad oficiālais paziņojums.